colleagues, please. Dārgie kolēģi, sāksim darbu. Iesākumā pieņemsim darba kārtību. Vai var to uzskatīt par pieņemtu? Paldies! Tāpat mums ir jāapstiprina protokols sēdē, kura notika 12. martā. Vai ir iebildumi? Iebildumi nav. Paldies. Un mēs varam tagad pāriet bez kavēšanās pie diskusijām par grozījumiem Bulmana Fernandeša ziņojumam. Šī ir ļoti svarīga diskusija. Mēs esam saņēmuši 1396 grozījumus kas ir krietni ievērojams daudzums, bet ņemot vērā svarīgo tematu, to arī varēja sagaidīt. Un ja man ir no savas puses jākomentē, tad, manuprāt, šie grozījumi, kas, protams, ir atšķirīgi, kas ir pats par sevi saprotams, bet es redzu sava veida konverģences pūliņus no uh, parlamenta no deputātu puses, no komitejas locekļu puses, eh, piemērot pasākumus, kas ir efektīvi, kas var papildināt um, šī, šo investīciju un kas ir demokrātiski. Tātad tas veido labu pamatu mūsu darbam. Protams, lai sagatavotu balsojumu, kas notiks mazāk nekā pēc viena mēneša, un arī ņemot vērā svarīgo atzinumu saskaņā ar 54. pantu situācija ir izaicinoša, taču esmu pārliecināts, ka mūsu referenti, balstoties uz šodienas diskusijām, spēs tikt galā ar darbu un sagatavot labu tekstu, lai uzsāktu sarunas ar padomi. Žan, vai tu gribētu ko piebilst? Ļoti īsi. Es apsveicu abu referentu piedāvāto ziņojumu kvalitāti un arī gribu apsveikt ikvienā ieguldījumu un reaģēšanu, jo tomēr 1396 grozījumi ir daudz, un arī to gribu norādīt, ka šis projekts mūs ir mobilizējis. Un mums ir jāatrod pareizs kompromiss kvalitatīvam tekstam, kas spētu atbilst tam, ko mēs sagaidām un piešķirt Eiropai papildu investīcijas, dinamiku, kā arī palīdzēt veidot darba vietas. Roberto, es tagad eh, atgriežu jūsu rokās sēdes vadību. Paldies, Žan! Un tagad došu vārdu, kuram došu, kurš, uh, kuram dot vārdu vispirms. Fernandes kungs, paldies priekšsēdētāji. Prezidents, queria cumprimentar também eh, o colega relator. Pirmkārt, es gribētu apsveikt mūsu referentu Bulmanu par visu paveikto darbu, kas ir īstenots, lai varētu sadarboties ar ēnu referentiem. Mm Turklāt jānorāda tas, kā parlamenta deputāti ir lielā mērā norādījuši ar savu darbu to, cik šis dosie ir svarīgs, tas palīdzēs stiprināt iekšējo tirgu, kā arī atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus. Šis fonds palīdzēs nodrošināt izaugsmu darbvietu veidošanu, kā arī pauž parlamenta viedo nostāju un palīdz panākt to, ka šie fondi, finansējumi, struktūra fondi katrai dalībvalstī var tikt izmantot plašākā paketē, kā arī lai stiprinātu ECV pozīciju. Tāpat esmu gandarīts par to, ka grozījumi ir iecerēti tādā veidā, ka uz jūniju mēnesi jau šis fonds ir gatavs un neraugoties uz laika trūkumu. Mēs esam varējuši izrunāt šo jautājumu kvalitatīvās debatēs. Mēs esam varējuši redzēt arī to, cik kvalitatīvi ir grozījumi, un esam varējuši panākt ap, aptuveni kopīgu līniju. Tālāk turpināšu par kompromisiem. Šie kompromisi nedrīkst uh, apdraudēt likumdošanas teksta viengabalainību. Un tas, ko meklējam mēs, ir tāds teksts, kas eh, veicina procesu. Visi priekšlikumi attiecībā uz finansējumu ir ar kopīgu mērķi, proti samazināt šī plāna ietekmi gan. Good morning. Good morning. Eu esperei, esperei pela, pela tradução para que ninguém fique sem. Eh, es, ceru, es redzu, ka bija tū, problēma ar tūkošanu saka referents. Es ceru, ka līdz manas uzstāšanās beigām šis jautājums tiek sakārtots. Es tikko teicu, ka finansējums vai tulkojums tagad darbojas. Es vēlējos teikt, ka tas stāv kopīga līnija, lai varētu e, minimizēt ietekmi e, apārsni 2020 ietvaros, un šajā sakarā mēs vēlamies, lai pastāv zinām elastība, veidojot garantijas fondu, taču arī, lai šis garantija fonds būtu papildus. Garantijai neviens neapstrīd. Es varu turpināt eh, franču valodā, saka Fernandeškungs. Nē, tur, turpināšu. Turpināšu runāt dzimtajā valodā. Es sacīju, ka pastāv kopīga finansēšanas līnija, kuras mērķis ir ņemt vērā programmu apvārsnes 2020 un Connecting Europe. To, ko, tas, ko mēs vēlamies, ir stiprināt Eirā, Eiropas ticamību. Neviens nav domājis apdraudēt šos 16 miljā, miljārdus, un tie ir jāpatur, un tie ir jāpatur bez kādiem nosacījumiem šajā gadījumā. Turp, vai man turpināt franču valodā, vai tulkošanas problēmas ir atrisinātas? Bon, mais je n'ai pas conclu. Es neesmu pabeidzis savu stāšanos, saka referents. Es mēģinu. No, no, no, no. Jā. Also, äh, äh Also die Übersetzung. Nu, man ir jāsaka, ka tulkojums ir ļoti sli, slikti tiek pārtraukts visu laiku, un ja kabīna domā, ka jāsaka, lai mēs visu laiku uh, pļāpājam, tad ir kāds kabīnē, kam tur nav jābūt. I'm sorry, I'm not the condition to judge the quality. Atvainojiet, es neesmu uh, gatavs uh, spriest par Vācijas uh, vācu tulkojumu kvalitāti. Es redzu, ka tulkojums ir, bet jūs varat referentkungs turpināt. Turpinu portugāļu valodā. Es mēģināšu pabeigt savu uzstāšanos. Es teicu, ka mēs vēlamies veidot ticamu plānu. Tas ir priekšnosacījums panākumiem. Šai garantijai ir jābūt bez nosacījumiem, tai ir jābūt neatsaucamai. Neviens nedrīkst uh, apšaubīt uh, šo 16 miljārdu garantiju. Papildus tam mēs uh, vēlamies minimizēt ietekmi uz Connecting Europe instrumentu un papildus tam priekšlikumiem, ko mēs esam izteikuši par fondām pārpalikumu, tas var tik turpināt izmantots pozīcijās, kas tika visvairāk ietekmētas. Turklāt mums ir jārēķinās ar spēcīgu apņemšanos gan no uh, padomes, gan no komisijas puses, tajā, kas attiecas 2017. E, gada finanšu schēmas pārskatīšanu. Turklāt mums ir jāpanāk spēcīga apņemšanās, pat saistoša apņemšanās, kuras rezultātā programmas un tās budžeta e, pozīcijas, kas ir jau tikušas izmantotas, var tikt izmantotas, kurās ir pārpalikumi, tie var tikt izmantoti 2017. gada pārpalikumā. Mēs vēlamies, lai šī pārskatīšana tiktu izmantota, lai pārpalikums no attiecīgiem postiņiem varētu tikt izmantots garantiju veidošanai. Ir vēl viens ieteikums fonda izveidošanai. Pirmajos gados nav paredzēta iespēja zudumiem. Attiecīgi šīs garantija var tikt veidota plašākā telpā. Mēs piedāvājam šo garantiju fondu veidot arī nākošajā daudzgadu finanšu schēmā. Un tuvāko gadu laikā nebūs nepieciešams eh, summa visumā. Šis būtu priekšlikums, lai varētu sasniegt eh, mērķi nesamazināt apvārsni 2020 un nesamazināt instrumentu uh, Connecting Europe. Visā pārējā, kas attiecas uz fondu pārvaldību, uz projektu atlasi, uz uh, vadības komitejas iecelšanu, mēs vēlamies nākt klajā ar priekšlikumu šajā sakarā, taču nevēlamies politisku interferenci. Mūs ar savu grozījumu aicinām, lai vadības padomē nebūtu pārstāvētas tieši dalībvalstis, lai nebūtu politiskas ieteikme. Mums ir grozījums attiecībā uz deleģētajiem aktiem, deleģētie akti ir svarīgi parlamentam, bet nevar to sakarā nepārtraukti pie diskusijām atgriezties. Mums ir jādomā par šo tēmatu tieši tāpat kā par projektu atlasi. Es nedomāju, ka tā, tā ir jābūt vienkāršai un nevis sarežģītai. Ja mēs iekļaujam ļoti daudz elementu eh, šajā atlasē, tas var apgrūtināt situāciju un nedrīkstētu izslēgt projektus, kas ir svarīgi. Vissvarīgākais ir papildinātības princips. Es piekrītu tam, ka jāveido projekts, kas spēj darboties gan tehniski, gan ekonomiski. Esmu pārliecināts, ka esam uz pareizā ceļa, ka mums izdosies izveidot ticamu fondu, ka tas notiks jūnijā jau. Uh, un tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam pārskatīt daudzgadu finanšu schēmu nepārtraukti. Eiropai vajag, lai mēs rīkojamies pareizi. Es vēlos pateikties visiem ēda referentiem, kas iegūst it īpaši Bulmana kungam, kas pie šī jautājuma ir strādājuši ar mani. Fer... Paldies, Fernandeša kungs, vārds Udo Bulmanam. Äh, Dārgie Dagais priekšsēdēkungs, um, darbie kolēģi, Jose Manuēlam ir taisnība, kad viņš skaita šos divus tūkstošus, jo uh, referenti un visi kolēģi no citām komitējām arī šeit piedar, un ja runa par 2000 grozījumiem, mēs uz to vērtējam kā intereses zīmi, Pateicamies kolēģiem par parādīto ieguldījumu. Šī lieta ir tā vērta. Tas tiešām ir ieguldījums demokrātiskajā kultūrā, mūsu politiskās gribas veidošanas spēcināšanā. Tas, ka kolēģi tik lielā mērā piedalās šajā darbā, un tas arī padara šo spiedienu tik uh, ievērojamu. Tas notiek tādēļ, ka ir jānodrošina labas kvalitātes darbs, un otrkārt arī jāievēro laika grafiks, par kuru Hosē Manuēls runāja. Tādēļ varbūt drīkstu izteikt tādu komentāru. Mēs šo lielo mērķi sasniegsim ar efektīvu un labiem rezultātiem bagātu darbu tikai tad, ja saglabāsim šo kompromisa garu mūsu politiskajā darbā. To mēs varam uh, sajust pāri visām komitejām, pāri visām politiskajām grupām, un tiešām vēlos par to pateikties, jo lieta ir tā vērta. Mēs zinām, cik liels ir darba sloks uz visu pleciem, tie ir mūsu biroji, kas ar mums sadarbojas, kolēģi, taču arī tie ir visi visi daudzie palīgi, ar kuriem ikdienā nesatiekamies, neredzamies, tie ir tūkošanas dienesti, kā arī tie kolēģi, kas mums šodien tūko mutisko tūkojumu, un es zinu, ka spiediens mums visiem tiešām ir ļoti liels, tādēļ īpaši vēlos pateikties visām tūkošanas kabīnēm par lielu paveikto darbu, un tā kā mēs ilgu laiku esam pazīstami. Es domāju, ka Werner Langen kungs nedomā citādi šajā ziņā un ka varu izteikties eh, arī viņu vārdā. Tādēļ gribētu ķerties pie paša darba un centīšos eh, šos atsevišķos argumentus struktūrāli izskatīt. Viens no būtiskākajiem jautājumu lokiem ir veids, kā šīs sarunas vienošanās starp komisiju un vispār kā tas tiek panākts. Izskatot šos uh, kolēģijas grozījumu priekšlikumus, es varu uh, saprast, kā referenta pamata līnija tiek atbalstīta, ir dažādas uh, atšķirības, ir daži daudz ambiciozāki kolēģi, kuri saka, ka EFSI vajadzētu būt pašai ar savu juridisko statusu. Manuprāt, šis priekšlikums nav tik uh, neinteresants, jo domājot par nākotni, mēs varētu gūt kādu pievienoto vērtību, taču es nezinu, vai tas būtu iespējams. Uh, to būs iespējams paveikt tik īsā laikā, kas ir pieejams, taču noteikti, ka būtu liederīgi ēnu referentu lokā izdiskutēt šo punktu. Uh, Manuprāt, tas ir būtisks e, jautājums, kas nāk no tautas partijas puses. Un tiek arī plaši atbalstīts, ka mums vajadzētu izveidot tādu padomi, kurā piedalās visas iesaistītās bankas, un visas iesaistītās puses, kas strādā ar šīm Eiropas Savienības garantijām, lai būtu šāda tuvība starp visiem, kas eh, darbojas šajā praktiskajā darbā, un es tiešām redzu lielu atbalstu šim priekšlikumam. Nākamais punkts. Jautājums par to, kā lai mēs nodrošinam to, ka fondā ir pietiekams eh, līdzekļu daudzums, un es eh, atzīstu, ka kolēģiem ir taisnība, kad viņi bažās, ka dalība valstis līdz konkrētajam datumam nebūs spējīgai vai arī nevēlēsies uh, investēt šajā fondā. Un uh, žēl, ka mums ziņojumā ir jāaicina viņus attiecīgi rīkoties, taču es apsveicu to, ka daudzi jau tagad ir apsolījuši un izveidojuši dažādas nacionālas uh, platformas un piedalās šajās darbībās tādēļ šī, mums, šī sadarbība starp Eiropas eh, institūcijām, starp EFSI un EFSI visu šo konstruktu un no otras puses starp eh, nacionālajiem un reģionālajiem eh, na, na, nacionāli iesaistītiem pusēm. Mums ir jāatzīst šis darbs un šeit arī redzu lielu vienprātību dažādo mm, grozījumu vidū no liberāļu puses. Šeit arī pareizi tiek norādīts, to Ramons teica, ka nedrīkstam atstāt novārtā reģionus, ka reģioni spēlē lielu lomu. Tad, kad mēs meklējam labu, noderīgu risinājumu eh, MVU vai deficītu problēmas risināšanai, un es arī varu atbalstīt šos priekšlikumus un ceru, ka sasniegsim plašu vairākumu. Un tad nākamais jautājums, kāda būs šī jaunā nama arhitektūra šīs eh, valdības un investīcija komitejas arhitektūra. Šeit pastāv dažādi priekšstati kolēģu vidū par to, kā mums, kā mēs vēlamies to attīstīt tālāk, ir priešlikumi no tautas partijas, no sociāldemokrātiem, no zaļajiem, no goe. Uh, kas mums uh, dod uh, eh, priekšstatu, kā valda ir jāspēcina, taču FTT pastāv šāds viedoklis un no konservatīviem atkal mūsu draugi, īpaši Sanders, uh, piedāvā šo valdi izņemt no arhitektūras, likvidēt to, jo EIB jau līdz šim tās rīcībā ir tāda darbojošās struktūra. Nu, var teikt, ka nevar būt tā, ka mēs spēcinām šo valdi no vienas puses un otras puses tā kā viņu likvidējam no šīs struktūras. Mums ir jālaiz pieņem lēmums par šo konkrēto rīcību. Turklāt es domāju, ka mēs nevarēsim atteikties no valdes, jo tur apvienojas eh, visi daļu turētāji un kuri beigās arī īsteno politisko atbildību, kur mēs viņiem esam uzlikuši, proti Eiropas Investīcija banka. Un vienas bāžas ļoti daudzās sarunās ir spēlējušas lomu. Tas attiecas uz to, cik uh, atvērts šis fonds ir trešajām pusēm, kā tam ir jātīstās nākotnē, kam jābūt spējīgam ieguldīt līdzekļus, kas to drīkst darīt un kurš uh, beigās arī drīkst lemt par uh, šīm investīcijas darbībām, investīcijas virzību un profiliem. Daudzi kolēģi ir pauduši bažas, ka ar, ar vienu pieaugošāku privātā kapitāla iesaistīšanu, īpaši ārpus Eiropas Savienības, ka iespējams izmainīsies fonda raksturs. Un šeit atkal mums ir labi priekšlikumi no tautas partijas, kas parā, kas iesaka nošķiršanu starp tiem, kas apgalvo, ka mēs ieguldam naudu, taču saskaņā ar kolēģi iesniegtajiem grozījumiem šīs personas nevar ietekmēt fonda politiku. Tām nav šādu pilnvaru. Manuprāt, šāds risinājums būtu labs, un to varētu arī attiecīgi noformulēt gala tekstā. Tad runāt par investīciju komiteju. Šeit pastāv dažādi viedokļi, kā tai, tai jābūt. Daudzi kolēģi, piemēram, Sandēra kungs, uzskata, ka tai jābūt neatkarīgai. Greslas kundze grozījumā piedāvā sasaist ar publisko interesi, valsts interesēm, un turklāt, ka ir nepieciešama atskaitīšanās pienākums, kas izklausās pamatoti attiecībās to, ko dara fonds un zaļie, un citu kolēģi no tautas partijas norāda, arī sociāldemokrāti norāda uz to, ka jābūt pārstāvētām plašām jomām, ekspertu lokā, arī to es uzskatu par atbalstu spējīgu. Par to, kā tiek izveidot šī investīcija komiteja, īpaši kā tiek iecelts šis rīkotāja direktors un viņa vietnieks, par to pastāv arī dažādi viedokļi, un tendence ir tāda, ka šeit katrā gadījumā jāiesaista Eiropas parlaments, kad runa ir par investīciju vadlīniju izstrādi, par atbildīgā personāla iecelšanu, šeit Eiropas parlaments noteikti ir jāiesaista, jo tas spēlē būtisku lomu nodrošinot līdzekļus no Eiropas Savienības budžeta. Taču kā, lai to atrastītu tehniski, par to vēl detaļas nav noskaidrotas. Tas pats attiecas arī uz jautājumu, kā mēs vēlamies šo fondu uzturēt nākotnē, vai tam ir uh, jāgūst dabīgas beigas, vai kaut kad kaut kādā mirklī fondam jādod iespēja attīstīties tālāk. Arī šeit pastāv dažādas tendenciozas uh, idejas. Un vienošanās ir tāda, ka pēc trim gadiem ir jābūt pamatotam izvērtējumam un neviens neapgalvo, ka fonds ir jāslēdz, ja tiek paveikts labs darbs, jāparedz iespējas turpināt šo darbu. Un liels paldies par jūsu uzmanību! Thank you to the rapporteur for the Paldies referentam. Un tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Vispirms Karaskol. Ja mēdē Herrn Fosit. Cienītie priekšstādātāji kungi, es domāju, ka nu, katram ēnu referentam tagad vajadzētu atkārtot visu to, kas jau ir ticis teikts jo būtiskais ir tas, lai mēs turpinātu diskusijas, kurās jomās ziņojumi ir jāuzlabo un kurās jomās, kur, mēs, kur mūsu viedokļi ir atšķirīgi. Un mēs ļoti skaidri jau runājām par to. Es skaidri atbalstu abus referentus tajā, ko viņi teica, un arī prezentētajā analīzē šeit ir radīts labs pamats gribu izteikt trīs piezīmes. Pirmā, vairākās avīzēs lasu, ka grozījumu skaits publiski tiek uh, skaidrots tā, it kā parlaments gribētu bloķēt uh, garantiju fondu un kavēt tā darbību, un teikšu pilnīgi skaidri, ka uh, skatoties uz šo uh, ziņojumu un grozījumiem, man ir pārliecība par to, ka šī parlamenta plašs vairākums vēlas šo fondu un vēlas uh, strādāt arī atbilstoši laika grafikam un strādā pie uzlabojuma. Trīs uh, izšķirīgās lomās, no kurienes uh, nauda nāks, pārvaldības jomā un rīcības spējas uh, jomā, lai tas uh, nebūtu tikai uh, Eiropas investīcija bankas plus garantija fonds, bet gan Eiropas investīcija fonds, kas vērsts uz nākotni, lai varētu radīt izaugsmi un nodarbinātību un kļūtu par globālo spēlētāju investīciju jomā. Tas ir mūsu mērķis. Un tādēļ notiek demokrātisks process. Bet, nu, pilnīgi skaidri teikšu arī to, ka grozījumi, kas skar fondu un uh, kas apdraud šo mērķi, tos neatbalstīsim. Otrakārt, tie grozījumi no manas fracijas uh, tiek vērtēti izmantojot divus principus. Uh, pirmkārt, vai tiek garantēts uh, lai nauda eh, bez noteikumiem un eh, neatgriezniski eh, tiktu dota fondam, jā vai nē. Ja šis princips bez noteikumiem un neatsaucam na, nav, tad nav investīcija drošības, un tas apdraud nepieciešamo privātu investoru iesaisti. Šim garantija fondam un arī fonda mērķi tiek veidoti kombinējot uh, valsts uh, investīcijas uh, un privātās investīcijas. Otrs pamatprincips ir sekojošs. Lēmumiem jātiek pieņemtiem neatkarīgi un nedrīkst būt nekādi politiski iespaidojumi. Uh, jo arī um, šādā gadījumā privātās investīcijas un arī privātie projekti uh, neiesaistīsies. Tās nav uh, pretrunas neatkarīgi lēmumi un parlamentāra iesaista. Nav neviena referentu uh, priekšlikuma iejaukties uh, projektu piešķiršanā ir parlamenta un referentu priekšlikumu, lai nodrošinātu pārvaldību, jo mēs šo naudu ņemsim un atļausim to ņemt no EES budžeta. Un tādēļ pārvaldības struktūra un deleģētie tiesību akti nav pretrunā ar lēmumu pieņemšanas neatkarības. Un tādēļ tagad pie trešās jomas var pieķerties pārvaldības jomā. banku veicināšanas un uh, rūpniecības un tēmu platformu jomā, tāpat arī budžeta jomā, ir uh, nepieciešams rīkoties. Un pirmā analīze, kādu Udo Bulmans uh, prezentēja, mēs uh, meklēsim uh, principus, lai uh, varētu sasniegt uh, tos principus un atbilst tiem principiem, kādiem strādājam. Lūdzu, visus turpināt šo darbu un esmu iepriecināts par uh, nākamo sadarbību. Thank you. Paldies. Tagad no budžeta sociāldemokrātu ēnu referents. Gracias, presidente. Es... Paldies, priekšsēdētāji. Neatkārtosim to, ko jau teica referenti, tāpēc, ka daudzkārt mēs par esam to runājoši, un mēs atbalstām iesākto līniju, bet arī varam izmantot iespēju, lai mazliet nosūtītu vēstījums uz ārpasauli, jo e, Karas kungs jau ir lasījis interpretācijas, es nezinu, īpaši meklēts vai nē par to, ka šīs parlaments nevēlas e, fondu virzīt uz priekšu, vēlas bloķēt fondu un tā tālāk. Un, uh, domā, ka situācija ir pilnīgi pretējais, ka praktiski 2000 grozījumi, kas ir iesniegti, apliecina to interesi parlamentā, kāda ir virzīt šo projektu. Gan no parlamenta, gan no budžeta komitejas puses domājam, ka ir lietas, ko var uzlabot. Var uzlabot fondu, tā efektivitāti un tā ieteikumi par fonda papildinātību runājot, gan arī par sekām un ietekmu uz Eiropas budžetu. Tāpēc mēs aizstāvam šo līniju, kā vajag minimizēt ietekmi, ko šāda fonda garant, eh, veidošana būtu uz apārsni 2020 un Connecting Europe. Tādējādi mūsu iesniegtie grozījumi saskaņā ar referentiem un arī no sociālistu grupas, ir paredzētas, lai mazinātu šo ietekmi, bet lai neaptraudētu garantiju un investīciju plānu. Domāju, ka tas ir pirmais vēstījums no mūsu puses. To mēs visu darām, lai varētu darbību uzlabot un nekādā veidā nevēlamies apdraudēt šī plāna darbību. Tam ir jābūt noderīgam Eiropas Savienībai. Divas lielās budžeta līnijas, ko mēs sociālistu grupā aizstāvām, ir pirmkārt, mēs neuzskatām ne par nepieciešamu, ne par vajadzīgu a priori izlemt, no kurienes tiks ņemta nauda, lai šo fondu izveidotu. Un mūsuprāt, daudz loģiskāk ir strādāt gadu pēc gada, ņemot vērā iepriekšējās budžeta izpildes, programmu nepieciešamības lai tad, kad mums ir skaidrība par budžetu, būtu arī skaidrība, no kurienes mēs varam ņemt naudu un kā šo ietekmi budžetam minimizēt. Un arī skaidri gribu norādīt, eh, ka vislabākais veids to darīt ir 2015. gadā, kad mums ir iespēja eh, tam, kā ITER programmai nebūs vajadzīgi praktiski 490 miljonu eiro. Un mums būtu citos gadījumos jāmeklē šī nauda citur. Tāpēc mēs norādām, ka veidosim šo garantiju fondu, bet meklēsim, kur mēs šo naudu nu, varam ņemt. Mēs nevēlamies esošās programmas eh, apdraudēt. Otra līnija ir tā, ka mēs neuzskatām, uh, ka no paša sākuma ir jāveido uh, drošības pils, uh, eh, pilvens ar astoņiem miljārdiem. Mūsuprāt, ir jāparedz zināms ietaupījums, kāda budžeta līnija, lai eh, būtu kāda nauda jauta jābloķēta, taču mūsuprāt, 8 miljārdi ir pārliecīga piesardzība. Jautājums ir par likviditāti. Mēs varam iekļaut šeit vienu vai četrus vai astoņus miljārdus. Tas, ko, e, ko paredz programma, ir 16 miljārdi. Budžets mums dod vairāk garantiju. Ir e, mandāts e, Eiropas investīcija bankai. Un tur jau ir zinām procenti, kas ir bloķēti Eiropas budžetā, bet arī budžetā ir garantijas stabilitātes mehānismam, tie ir 60 miljārdi eiro. Taču uh, Ar to gribu teikt, ka garantija jau pastāv par sevi. Tāpēc, ja mēs šo garantiju fondu samazinām, tad tas atvieglo dzīvi Eiropas budžetam, un sākotnēji mums ir jāmeklē mazāk nauda, un, ja ir nepieciešams, tad mums ir pienākums šo naudu ieguldīt. Šie ir tie divi vēstījumi no uh, sociālistiem, kas strādā budžeta komitejā. Paldies! ECR grupa Lūnesa kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, kā jau pieminēja daži no maniem kolēģiem. Es neatkārtošu to, ko šodien jau dzirdējām. Es jau pirms pāris dienām iepriekšējās sēdēs arī par to esmu izteicies. Gribēju pieminēt tikai trīs lietas, lai visiem ir skaidrs, kāda ir Eiro konservatīvo nostāja par galvenajiem punktiem. Pirmkārt, mēs aplūkojam pagaidu fondus, Mēs centīsimies specificēt to tekstā, mums ir attiecīgi grozījumi. Otkārt, kā tika iepriekš minēts, visi kolēģi pieminēja, ka mums ir jāapzinās fakts, ka FC fondu nevar izmantot vai virzīt tādā politiskā virzienā. Taču, ja palūkojas uz grozījumiem no kolēģi puses, manuprāt, šeit ir diezgan daudz arī labu lietu grozījumos. Un no um, man, mūsu puses no konservatīviem uh, nepolitizācija ir saistīta ar šo um, valsts atbalsta pārbaudi, baida, bažamies par šo punktu. Un tad vēl par šo valdi mēs uh, vēlamies, lai būtu tiešām spēcināta investīcija komiteja, kurā piedalītos neatkarīgi eksperti. Un šo pašu loģiku var atrast vairāku kolēģu grozījumies, piemēram, ja aplūkojam. Uh, 837 grozījumi no Kors von Nīvenhaizens kundzes. Viņi runā par investīciju komiteju, kas strādā pilnībā neatkarīgi. Un ja es palūkojos uz Burkhard Balca grozījumu, šeit ir neatkarīga projektu izvēle, atlase, tātad vairākās grupās grozījumu gars ir līdzīgs, tātad pagaidu programma bez politikas, un trešais mūsu galvenais punkts, mēs pilnībā vēlamies rast ekonomisko pievienoto vērtību. Ja vēlamies, lai privātie investori investē, tad ir jānodrošina, lai tā būtu interesanta viņiem, lai veiktu investīcijas. Taču te, šeit atkal redzu vairākus uh, grozījums no citām grupām, piemēram, ECP no Hokmāra kunga, kurš runā par komerciāli re, rentabliem projektiem, un Balts kungs arī runā par uh, rentabliem projektiem no ekonomiskās perspektīvas. Arī Galtjērī kungs jūsu grozījumā uh, šeit nav pieminēts privātais eh, invest, invest, privātās investīcijas, nepieminot eh, šos eh, rentabilitāti. Tāpat arī citos grozījumies, piemēram, Bulman kunga grozījumies var atrast kompromisu, taču galvenais ir tas, ka mēs vēlamies izvairīties no šīs politizēšanas, un tas ir viens no galvenajiem, galvenajām prioritātēm, ka šeit nedrīkst politizēt. Un noslēgumā katru reizi mēs atkārtojam par EPSI un ka ir jāatkārto, ka šī nebūs alternatīva struktūrālajām fondam, eh, struktūra fondiem vai valsts eh, finansēšanas instrumentiem dalībvalstīs. Mums vienmēr ir jāatkārto šis aspekts. Paldies. Paldies, Runas kungs. Jā, grozījums uzsvēra šo papildu aspektu. Uh, Nu, tas nav īsti tas pats, bet eh, priecājos, ka tas jūs pārliecina. Nākamais runātājs Ešvorta kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sākt ar pāris novērojumiem, ja drīkst. Manuprāt, šis ir ļoti radoša un ambicioza programma un ir jāpieņem, ka bez tā, ka vēl joprojām nav izmaksāts neviens uh, Eh, eiro, tad eh, paziņojumi no Eiropas Savienības institūcijām ir uzņemti ļoti pozitīvi un veicinās izaugsmu ekonomikā. Tādēļ mums tā plaši runāt ir jāatbalsta padomas komisijas paredzētais. Tad jāsver tas, ka EFSI nekādā gadījumā nedrīkst samazināt daudzgad finanšu schēmu. Es, piemēram, redzēju, ka daži kolēģi vēlas atgriezties pie default pozīcijas, lai palienātu fond, eh, finansējumu <clears throat> DSS. Un es ceru, ka daži no mūsu iesniegtiem grozījumiem arī palīdzēs šeit vēst skaidrību. Tad runājot par Eiropas ekonomikas atgūšanu, es šeit runāju par krēslu ar trim kājām. EFSI un uh, kvantitatīvā mīkstināšana dosies tālu, lai veicinātu darba vietu, bet šeit būs ierobežojumi, ja vien dalība valsts neievēros savus pienākumus un neīstenos pareizās reformas savās valstīs. Mūsu piedāvātie grozījumi noskaidro vairākus priekšlikuma punktus. Viens no tiem ir risks Nesmu īpaši sajūsmināts par šo garantiju fondu. Šeit ir daudz kolēģi arī piemina apvārsnes 2020, ir vesela virkne labu, kvalitatīvu grozījumu, kas ir piedāvāti no kolēģiem, kurus ietsaku, un ir daži, kurus mums vajadzētu detalizētāk izpētīt. Otkārt, šīs uh, ir jāsaprot šī metoda, kā tiks, notiks sadalīšana. Un noslēgumā, kā pārējie, vēlos uzsvērt to, ka um, mums nevajadzētu tiešām politizēt šo jautājumu un iejaukties pārvaldībā, taču vēlos uzsvērt, ka būtu pareizi, ja šis parlaments kā līdzlēmējs kas līdzīgi ir pakļauts riskam, ka mums ir jāspēlē loma, izvērtējot rezultātus un jādarbojas ar komisiju kopā, izvērtējot EIB darbību. Paldies! No Aldes Tremozes kungs lūdzu. Grazie, prezidente. Dear colleagues, uh, just... Uh... Dārgie kolēģi, Dārgie kolēģi, pāris minūšu runu, jo mēs visi esam iesnieguši savus grozījumus, bet gribu atgādināt trīs pamatdomas. Pirmkārt, kā liberāļiem Un es kā vidusjūras liberālis gribu norādīt e, šīs prioritātes. Mums ir jāpiekrīt tam, ka prioritāte jāpiešķir pārobežu projektiem, kad mēs mēģinām prezentēt investīciju plānu. Un, protams, šie projekti ir jāveido piesaistot privātās investīcijas. Mums ir jāpiedāvā Eiropas pievienotās vērtības projekti. Tas nozīmē, ka šiem projektiem ir jābūt spējīgiem veidot sociālu un ekonomisku atdevi izaugsmas un darba vietu ziņā. Mums ir jāspieslīpē tie darbi, ko mēs esam pēdējo piecu gadu laikā darījuši parlamentā. Pēdējo piecu gadā ir starp eh, parlaments padomi un padomi ir vienojusies par TNT projektiem un mums padomē, parlamentā, komisijā mēs esam analizējuši, vērtējuši, balsojuši Eiropas pievienotās vērtības projektus, tā skaitā transporta jomā, pārrobežu projektus, un ja mēs neatgādināsim to, ko esam paveikuši pēdējo piecu gadu laikā, ja mēs šos projektus neprioritizēsim investīciju plānā, tad atsevišķās dalībvalstīs viss turpināsies kā iepriekš, tad, kad ir runa par investīcijām. Tā ir mana ideja Aldi grupas ietvaros, un piemēram, tad, kad es runāju ar tautas partijas deputātiem, viņi nereti saka, mums e, nav nekas jāidentificē, mums nav nekam jādod prioritāte. Tas varētu noderēt e, valstīs, kur projekti tiek atlasīts pēc izmaksu peļņas, e, kritērijiem, bet citās valstīs tā nenotiek. Un e, atcerēsimies uh, Eh, pirms divām nedēļām eh, mēs eh, no, pieņēmām investīciju bankas ziņojumu, un tur bija projekts Spānijā, saucās Kastor ar zaudējumiem EIB, kas netika veidots pietiekami caurskatāmā veidā, un šeit liels uzņēmums ieguldījums saņēma naudu un tas bija, lai palīdzētu novērst eh, zemestrīces. Mums eh, Katalonijas eh, piekrastē. Mums ir, manuprāt, jāveido pārobežu projekti, tā ir pilnīga apsēstība, es varbūt pārāk daudz to atkārtoju, bet neviena cita grupa to neatkārto. Domāju, ka referenti ir paveikuši labu darbu, un mēs uzskatu, ka ar šo tekstu varam rieģēt uz to cilvēku vajadzībām, kuri vēlas vairāk Eiropas, ja tā ir labāka Eiropa. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs, un tagad es eh, nododu sēdes vadību kolēģim Ženam Artvī. Paldies, Roberto! Šķiet, kā Torvalds kungs nav klāts, un dodu vārdu deputātei Nīri Jādai. Daži jautājumi goja grupas aspektā. Domāju, ka darbs ir paveikts lielisks un ir, tomēr vēl ir daudz darāmā. Un tāpat kā piepriekšējie runātāji, es tev skaitīšu to, kas jau tika pateikts. Domāju, ka mums ir jāatbalsta grozījumi, kas it īpaši attiecas uz MBU, uz sociāliem uzņēmumiem un kooperatīviem. Un, uh, Es domāju, ka MBU un sociālie uzņēmumi, kooperatīvi, e, vēlos, lai tie netiktu novirzīti otrajā plānā. Mums ir jāpatur prātā, ka tas, ka investīcijas jāvirza uz tām jomām, kur tās ir vajadzīgas. Tālāk par izpēta un inovācijām runājot. Mēs zinām, ka tas ir zinājums laiks ekonomikas atvesļošanai, un mums ir arī jāpārliecinās, kā šie jautājumi tiek ņemt vērā. Uzskatu, ka ir jābūt gudrām investīcijām, ir nepieciešama caurskatāmība, atklātība un atbildība. Tāpat arī mums ir jāmeklē pār kvalitātes eh, aspekti, un mums ir jāparedz tas, lai visi grozījumi, eh, kas atbalsta sociālo eh, atveseļošanu, tiktu ņemt vērā. Paldies! Merci. Là, Monsieur de Massy, je crois, est absent. Monsieur écoute. De Massy, kungs, nav klāts. Nākošais runātājs, kas pieteicis arī nav, nē, demisīkungs vai ir klāts. Tādā gadījumā dodu vārdu deputātam Margalam. Ah, monsieur Lamberts. Lamberta kungs, mēs esam, eh, mēs esam šeit divas komitejas budžeta un, e, un ekonomikas komitejas komiteja, bet Lambert kungs tādā gadījumā jūs izsakaties. Paldies priekšsēdētāji, turpināšu angļu valodā un es atkal neuzskaitīšu visu to, ka mums ir jāizkliedē investīcijas Eiropā un arī eh, Lūnas kungs izteicās jau par investīcijām un struktūrālām reformām. Mums ir jāveido investīcijas, kas palīdz atbalstīt struktūrāls reformas Eiropā. Šie abi jautājumi ir saistīti. Mēs varam runāt par plāna vis mehānismu pagaidām prognozētais sviras efekts ir visai optimistisks, bet es gribu uz dažiem grozījumiem koncentrēties. Pirmkārt, Mūsuprāt, vajadzētu virzīt investīcijas nevis politiskā veidā, bet ņemot vērā reālo pievienoto ekonomisko vērtību. Un šajā sakarā mēs gribētu e, saistīt investīcijas ar Eiropas 2020 stratēģiskajiem mērķiem, ņemot vērā ekonomiskos sabiedrības un vidas jautājumus ja mēs paturam prātā stratēģiju 2020, tad mums arī plāni uz to ir jāvirs tālāk. Investīcija mērķi tur, kur ekonomiski tie ir vissaprātākie ar vislielāko atdevību. Mums ir jāvirz investīcijas kur tās ir visvairāk vajadzīgas, pievērš uzmanību 740. grozījumu. Tāpat arī mēs uzskatām, ka lielajiem uzņēmumiem ir vieglāk piekļūt kredītiem un kapitāla tirgumu. Galvenokārt ir jādomā par MVU, un es piekrītu tam, ko tikko teica Rīāda kundze par to, ka galvenokārt jādomā par sociālajiem uzņēmumiem. Mums ir jāpatur prātā, ka atsevišķas enerģijas, kodola enerģija, ogļu enerģija pieder pagātnē, mums ir jādomā par nākotnes um, enerģijām. Tāpat mēs nevēlamies, lai likumdevēji nodarboties ar mikromanagementu. Arī mēs uzskatām tam, ka mērķiem ir jāiekļauj sevis noteikumos un tālāk ir jānosaka skaidrāk notiekumi deleģētajiem aktiem, kurus savukārt atkal pārbaudītu abi līdzlikuma devēji. Šajā pašā ietvarā uz, mēs uzskatām, ka parlamentam ir jābūt ar pienācīgu piekļuvi informācijai, un mēs vēlreiz uzsveru nevēlamies piešķirt tukšu čeku. Tāpat mums ir jādomā par to, kā darbības var tikt saistīts ar sagaidāmo ietekmi, taču mums ir zināmas šaubas par atsevišķu plānu pieņēmumu realitāti. Tāpat ir jāpanāk, lai vadības komiteja pilnīgi ir atbildīga par to, kā notiek pienācīga pārvaldība papildus šiem grozījumiem. Dažus vārdus un Ernests vēl vairāk pateiks par to, no kurienes tiks ņemti līdzekļi. Mēs esam nobažījušies par to, ka vismaz šobrīd un tik tālu cik attiecas uz Eiropas Savienības budžetu, mēs ņemam naudu no budžeta daļām, kas jau ir saistīts ar investīcijām. Apārsnes 2020 un Connecting Europe ir investīcija programmas. Mēs labāks uh, eh, saprastu to, ja nauda tiktu ņemta no esošajām rezervēm un elastības pasākumiem budžetā un nevis no uh, jau darbīgām un esošām investīciju programmām. Es pat gribētu tā redzēt to apturēšanu, bet tā jau, tas jau ir cits jautājums. Tāpat arī mēs gribētu, lai komisija un EIB paraksta vienošanos, ko pieņemtu ar deleģēto aktu, lai nodrošinātu to, ka lik, eh, kāda pilnvara ir likumdevējiem. Mēs redzējām, kā darbojās savā laikā Padomju Savienība, kā Ķīna, un redzam, ka centralizēts menedžments nevienmēr ir vislabākais pārvaldības veids. Mēs uzskatām, ka decentralizēta palīdzība ir nozīmīga. Tāpat arī tas palīdz mm, cilvēkiem uz vietām, reģionālajām, vietējām pašvaldībām un citiem spēlētājiem, lai panāktu to, ka šie projekti ir ar ekonomisku vērtību. Par investīciju komiteju runājot, mūsu prāts iekļaut tikai finanšu vidas pārstāvis nav pareizi. Šeit runa nav par finansējumu vien, bet par pievienoto vērtību mūsu sabiedrībai ekonomiski, sabiedriski un uh, apkārtējās vidas ziņā. Tāpēc mēs vēlētos lai investīcija komiteja to atspoguļo. Un visbeidzot, pašreizējo uzbūvi fondam ir tāda, ka atsevišķas vietas un jomas, kur ir vajadzīgas investīcijas, tās varētu nesaņemt. It īpaši runājot par līdzfinansējumu noteikumiem, mēs esam nobažījušies, ka stabilitātes izaugsmas pakta noteikumi nedotu iespēju dalību valstīm līdzfinansēt vajadzīgus projektus. Tāpēc mēs gribētu paredzēt šeit zinām elastību, lai mēs nepiešķiram investīcijas tur, kur jau tās ir uh, pamestas, bet piešķiram tur, kur visvairāk vajadzīgi. Merci, monsieur Margalla. Un tagad Margalla kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Turpiniet uh, Filipa Lamberta kunga pārdomas, kuras viņš perfekti prezentēja. Manuprāt, šeit uh, fondam ir problēma ar uzticamību. Un mūsu darbām būtu jānodrošina šī uzticamība. Mm Un šeit, protams, jāņem vērā šie augsta riska kritēriji. Mūsu grozījumi paredz izveidot tādu projektu, kas būtu atbalstīts. Mēs uzskatām, ka šeit nav jābalsta šie projekti ne tikai uz uh, iespējamo ekonomisko ieguvumu, bet uz ilgspējīgāku Eiropu. Tādēļ nepieciešams skaidri un precīzi kritēriji. Vēlos uzsvērt arī siltumnīca efektu gāzu emisijas eh, aspektus enerģijas nozars un, un šeit veiktos projekts, taču vajadzētu arī investēt tādos projektos, kas atrodas attālos reģionos, un mums nevajadzētu investēt tādos kastoru tipu projektos, tieši otrādi. Runāt par šiem resursu trūkumu ir jāfinansē tādi projekti, kuriem ir skaidrs finanšu aplēses. Mums ir jānodrošina arī līdztiesības jautājumu ievērošana. Attiecīgas e, bankas Āzijā, piemēram, tām ir laba politika. Taču runājot par budžeta aspektu, no kurienes tad iegūsim šos līdzekļus? Šeit var piekrist tiem, kas domā, ka mums pēc iespējas vairāk vajadzētu izmantot apārs 2020 programmu un struktūra fonds, kurus nevajadzētu izmantot, bet vajadzētu izmantot jau budžetā esošās iespējas, kā jau teica kolēģis. Tos šeit jāpieskaita arī ikgadējie budžeta pārpalikumi, kas ir tik būtiski. Mēs esam atvērti diskusijām, pilnībā piekrītam izmantot fondus piemēram, no ITER, taču šeit var arī izmantot um, robežvērtības uh, citos fondos, līdz kuru apmēram tos var izmantot, un tad Un šobrīd eh, šajos eh, grūtajos budžeta laikos tas nav viegli, ļoti sarežģīta situācija. Taču mēs katrā gadījumā varam izmantot arī rezervi, cik vien tas ir iespējams, un noslēgumā. Ir jāpieņem šī lēmuma pieņemšana balstoties uz ikgada budžeta lēmumu, tas arī tika pieņemts, un mēs piekrītam, ka jāparāda decentralizēta sistēma izvēloties, nodrošinot atbalstu, ne tikai atbalstu, bet tiešām reālu iesaistīšanos reģionālajā līmenī. Struktūra fondu ietvaros jau pastāv reģionāls partnerības, kuras varētu arī izmantot EFSI projektiem. Tā kad eh, runājam par EFSI parlamentu iesaistīšanu un to, cik mēs varētu būt iesaistīti, nu, ieceļot uh, rīkotāju direktoru un tā vietnieku, tas viss ir jāapsver. Tad arī runājot par investīciju komiteju, šeit jābūt neatkarīgiem ekspertiem. Un priekšsēdētājs beigās par komisiju. Komisija saka, ka ja mēs vēlamies privāto naudu, lai tā ieplūst mūsu ekonomikās, tad Un um, šeit nevar no. Šeit runa ir par uh, spēcīgu uzraudzību, robežu vērtībām un tā tālāk, taču mums ir jā, jāpiedāvā stimulu privātajam sektor, sektoram, lai tas vēlētos investēt un tādējādi novērst šīs atšķirības reģionālā līmenī. Paldies! Merci. Paldies. Nākamais runātājs nav zālē, tad Zandī kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es uh, izteikšos pavisam īsi un pieminēšu tikai tos nozīmīgākos mūsu skatījumā, uh, nozīmīgākos punktus, jo kolēģi jau daudz ko nozīmīgu un svarīgu teica. Tagad par pārvaldību. Es neesmu uh, ļoti pārliecināts par to, ka uh, politiska šī fonda ievirse var tikt novērsta. Šis fonds bija politisks lēmums un ir jābūt garantijai, ka šīs investīcijas tiks izmantotas tiem mērķiem, kādas nospraudas kāda mums produs Eiropas Savienība, jo, manuprāt, EIB nav pēdējos gados šādā izpratnē rīkojusies. Un bez tam tika finansēti arī neveiksmīgi projekti Kastor projekts uh, Itālijā uh, un citi jau arī tika minēti. Nu, tā tad es varētu norādīt uz uh, dažādiem projektiem. Saraksts būtu diezgan garš. Un es domāju, ka mums ir nepieciešama tāda politiska arī vadība. Tādēļ mēs piedāvājam vienu dalībnieku no dalībvalsts, lai garantētu to, ka tie mērķi tiek īstenot, kāds ir nosprādus Eiropas Savienība proti uh, ilgspējīgu attīstību, uh, videi draudzīgu enerģijas uh, attīstību un citas. Tagad par uh, citiem tematiem, par pārvaldības. Uh, organizēšanu jāatgādina, ka mēs esam vienīgā tieši ievēlētā institūcija, tādēļ ir nepieciešama demokrātiskā kontrols, ir nepieciešams pēdējais vārds investīciju padomai, kas novērtē projektus, uh, kas ir iesniegti. Tagad par uh, investīcijām piedāvājam jaunu uh, virzienu. Investīcijas un MVU ir ļoti nozīmīgi. Mēs vēlamies, lai šis fonds mm, visvairāk atbalstītu MVU īstos MVU, jo šie mazie video uzņēmumi eh, veido reālo ekonomiku, un tas ir ļoti nozīmīgi visā Eiropas Savienībā. Rūpnieciskajai attīstībai mums ir eh, jāatbalsta inovatīvie eh, startup jeb sākuma uzņēmumi, un tāpat arī pētniecības investīcijas, tās ir nozīmīgas gan ekonomiskā attīstībai, bet ir arī līdzeklis, lai veicinātu sociālo progresu. Tas ir jāatbalsta. Tagad par investīciju kritērijiem. Kolēģi jau pieminēja daudz ko, es domāju, ka mēs varam vienoties. Un mums jāatbalsta tās teritorijas, kas šajos krīzes laikos ir saskāršās ar lielākajām problēmām un kur vismazāk ir investēts. Ja mēs vēlamies Eiropu, kas attīstās ar vienlīdzīgām iespējām, vienādā ātrumā, tad mums šī fonda līdzekļi jākoncentrē uz vājas attīstības apgabaliem. Mēs vēlamies plašāku pašvaldību iesaisti lēmumu pieņemšanā, jo pašvaldības vislabāk zina problēmas un zina vislabāk, kur un kā jāinvestē un kur vismazāk tas ir darīts. Vēl viens būtīgs punkts ir caurspīdīgums. Tas ir ļoti nozīmīgi, it īpaši raugoties uz jaunākajiem caurskatāmības kritērijiem, kurus EIB ir pēdējo nedēļu laikā publicējusi. Esmu nedaudz norūpējies, jo dažas nedēļas pirms fonda izveides uh, kā jau teicu, šie kritēriji ir publicēti un tie ir kļuvusi tikai vēl sliktāki. Mums jāroda kompromiss, kas rūpētos par caurskatāmību, definējot mērķus un projektus. Tagad garantijas projektiem. Es īsti tā nesaprotu, kā drošu garantiju un droša atbalsta mērķis un investīciju mērķis varētu piesaistīt uh, privātos investors un tikt uh, saskaņots ar uh, gadu uh, igadējo uh, naudas uh, piesaisti. Es domāju, ka garantijas jānosaka jau pašā sākumā, tas ir ļoti nozīmīgi, un jānosaka, kāda nauda tiek izmantota šo garantiju finansējumam, lai viss process būtu drošs. Visādi citādi mēs riskējam ar to, ka radīsim nedrošību no vienas puses no fonda, uh, izpratnes un no garantiju puses, no privāto investoru puses, un eh, ir arī nedrošība budžeta procedūrai, jo mēs ļoti labi zinām, ka budžeta procedūra ir ļoti sarežģīta. Un ja mēs tad eh, redzam, kāda ir situācijas attīstība, tad nu, tiešām situācija parasti ir sažģīta. Tātad vajag drošība attiecībā uz garantijām, jāzina, kā šīs garantijas tiks izmantotas, lai radītu skaidras perspektīvas nākotnes investīcijām. Un es novēlu visām frakcijām daudz veiksmes. Mums nav daudz laika, mums būs jāstrādā intensīvi un nebūs vienkārši visu to apvienot, bet no sirds vēlu visiem veiksmi. Paldies, uh, Bulmāna kungs un Fernandes kungs. Mēs uzklausījām ēnu referentus un uzklausījām to diskusijās uh, teikto. Uh, un uh, tagad varam vēlreiz uzklausīt uh, tos, kas vēlas izteikties, piemēram, Tomā kundze. Paldies, priekšstādā kungs, arī es gribu teikt paldies mūsu referentiem un uh, sniegt viņiem visu politisko un arī morālo atbalstu, jo viņi sāka darbu ar tos tādas ļoti veiksmīgas bāzes Un gribu vēlreiz apstiprināt Kāras kunga uh, un Guardies Abal uh, palsto par to, ka parlaments vēlas um, tajos termiņos, uh, kādi ir nosprausti, paveikt darbu, un mēs gribam strādāt ļoti uh, nopietni un uh, garantēt šī plāna īstenošanu. Jā, paliek pāris punkti, par kuriem būtu jādiskutē. Nu, no vienas punkts, grib, no manas puses gribu izteikt trīs, lai uzlabotu šo fondu. Pirmais, budžeta komitejas locekla esot, grib runāt par šī plāna ietekmi uz budžetu. Tātad saistībā ar ES budžetu tas ir ļoti labs solis kā tāds un garantija kā tāda tā e, eksistēs un to nevar apšaubīt. Tā tad nav problēma ar budžeta līdzekļiem, bet par budžeta līnijām runājot, kas ir izmeklētas, šeit ir problēmas. Mēs arī vairāk kārta uzsvērām to. Ja mēs raugamies uz Eiropas padomas lēmiem par pētniecību, tad mēs redzam, ka uh, Tas radītu nopietnas a, problēmas pētniecībai apāksnim 2020, un mums a, jāatbild uz šo jautājumu. Tagad budžeta elastīguma jautājums. Domāju, ka šeit ir iespēja, ļoti labi iespēja ikgadējos šos maksājumus teikt, un Janis Kungs teica, Nu, tas ir kļūdaini teikt, ka tas būtu nestabilitātes vai nedrošības punkts investoriem, jo sākot no tā brīža, kad garantija fonds uh, balstās uz ES uh, budžeta, drošība ir totāla. Jautājums ir vienkārši par izvēli pēc tam, kā Guardies Zabalkonce teica, uh, budžeta iespējas, kādas mums um, pavērs katru gadu. Tātad es domāju, ka mums nav tādu risku, ar kuriem saskartos. Un no otras puses nevajadzētu skart 16 miljārdus garantija fonds, kāds tas tika teikts. Un, uh, 50% budžeta līdzekļu izmantošanu, es gribētu teikt, nu tāda uh, vienkārši uh, noteikti skaidrs, tāpat kā 3% no uh, valsts līdzekļiem un uh, 50%, 30, 40, 25, tas neko nemainītu, ir mehānismu, kas ļoti labi uh, darbojas šādā veidā. Nākamais jautājums, proti, otrais kondicionalitāte. Es uzklausīju Fernandes kungu par uh, to, ka nevajadzētu kāvēt vai uh, pilnībā atteikt uh, noteiktas kategorijas projekts. Es pat domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst mūsu prioritāros mērķus, proti nodarbinātības jautājumus un runāt par to. Mēs šo investīciju plānu veidojam un uh, nav uh, kondicionalitātes uh, klaumula uh, ie, uh, uh, iesniegta. Vairākos citos jautājumos pilnībā piekrītu, pilnībā, teiksim, apvāršanas 220 vai Connecting Europe Facility riski um, ir tādi, ka tie nevarētu būt papildus šim uh, īstenoti. Un visādi citādi atbalsta arī to, kas ir rakstīts 5. pantā par pievienoto sociālo un vidas uh, nozīmi par uh, investīciju banku. Esmu iesniegusi uh, grozījumus, nu kādēļ, eh, nevis tādēļ tikai kā atbalsta decentralizāciju, bet arī lai parādītu, ka vietējās bankas un reģioni ir tie, kas ir vistuvāk MVU un arī parādīt to, ka MVU projekti ir uh, tie, kas veido visvairāk uh, darba vietu, tātad uzlabošana ir uh, iespējama. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies tagad uh, Deprēkungs un Nilsson Valds uh, kungu vārdā. Viņš varētu izteikties, kas pārstāv budžeta komiteju. Paldies, priekšstādākums Torvalds un kungu aizvietoju. Um, atvainojiet, ka ierados uh, vēl bija aizkavēts šodien no rīta. Nu, un visu to pasakot, es gribu par pirmo punktu runāt un uzsvērt sekojošo. Strateģisko investīciju plāns, ko Junker kungs piedāvā, ir jauns instruments. Un mēs domājam, ka jaunu instrumentu nevajadzētu veidot tā, ka tajā ievieto visus tos tradicionālos elementus, kas ir tajās programmās, kuras parasti atbalstam Eiropas līmenī. Uh, Un mūsu skatījumā tas, kas ir jauns, pret to jāizturs arī jaunā veidā. Mums nevajadzētu mēģināt atkal ieviest visu to, kas ir paredzēts tajos elementos, kas tiek finansēti no citām programmām. Jaunam instrumentam ir nepieciešama jauna attieksme. Un secinājums par kritērijiem. Mēs domājam, ka kritēriji kas ir jāizmanto, lai izvēlētos programmas, ir kritērija, kas pirmkārt atbilst papildus kritērijiem. Tas nav, tas ir fonds, kas investīcijas Uh, finansē nevis uh, papildus tam, kas jau tiek finansēts. Un tās ir investīcijas ar augstu risku, un uh, ar augstu risku investīcijas neviens nevar paredzēt dažkārt, kāds ir ietekmes nodarbinātību. Nu, piemēram, tad, kad pirmie pētījumi noveda, kas pēc tam, kad tika izvedots internets, viņš nebūtu varējuši pateikt, cik tas ir. Un tas ir mehānisms, kas veido visvairāk darba vietu pat laban un vislielāko pienesumu izaugsmai. Tātad mēs prasam, lai tiktu novērsti kritēriji un netiktu pievienot kritēriji, kas ir konverģencē ar strateģiskiem fonda mērķiem. Pat, ja zinot to, ka šādi kritēriji, nu, viņiem jābūt konverģentiem ar ES kā tādiem nospraustiem mērķiem. Trešais elements. Mēs domājam, ka ja šim fondam gribam dot visu iespēju kopumu, dot kaut ko jaunu un tādas iespējas, kādas nav bijušas, tad ir jānovērš tas, ka ir politiski ietekme. Es dzirdēju, ka daži kolēģi atbalsta to, lai no katras dalībvalsts tiktu valdē ielikt locekļi. Nu, ko jūs gribat, lai? Uh, viss atgrieztos, lai viņi būtu tā kā sargsuņi un teiktu, es neesmu saņēmis manu daļu, mēs nevaram finansēt šo investīciju. Un katrā gadījumā daži reģioni, ko es atbalstu, nav pietiekami uh, atbalstīti, un tas ir absolūti pretēji tai loģikai, kurā uh, gribam veidot šo fondu un uh, kā tas varētu tikt izmantots. Un šis pats uh, princips par politisku neiejaukšanos uh, ir tas, kādēļ esam uh, samērā rezervēti, pat ja tas ir uh, referenta dokumentā uh, ietverts. Es ļoti augstu vērtēju viņa darbu. Eiropas parlamenta uh, loma nozīmē dažus ekspertus un citus no nu, uh, parlamenta komitejā. Nemēģināsim novērtēt ekspertus, kas vērtēs investīcijas projekts. Ar kādiem kritērijiem to darīsim? Vai viņi politiski atbilst kādiem mērķiem, vai par viņu pagātneroķiem, vai par to, ko viņi mums stāstīs? Kāda kritērija būs? Uh, lai mēs varētu šādu novērtējumu veikt. Es neredzu, kā mēs to varētu darīt, un es domāju, ka tas nav mūsu uh, darbs. Mūsu darbs ir nodrošināt e, instrumenta koherenci un raudzīties uz to, ka, lai tie līdzekļi, kāda ir nepieciešama, lai tas darbotos, būtu apvienot. Es esmu ļoti, ļoti uh, rezervēts arī uh, skatoties uz grozījumiem, ko abi referenti iesniedza attiecībā uz mūsu institūcijas iejaukšanos izvēloties vadītājus un arī izvēloties ekspertus. Man liekas, tas ir absolūts nonsens. Tagad par finansējumu. Es domāju, ka tā būtiskākā lieta visu potenciālo investoru vārdā tas nav mehānisms, kā mēs um, radīsim naudu fondam, bet gan gari, garantijas, lai garantija fonds um, saņemtu naudu. Un ir divi kriteriji nozīmīgi papildus tam. Uh, kas, ko dos EIB eh, e garantijām eh, jābūt līdz 16 miljardiem un 8 miljardi tiks eh, mobilizēti no budžeta. Es daži, es zinu, ka daži ir skeptiski, bet mēs ne, man liekas, ka 8 miljardi ir pareizais, pareizā summa. Tagad par garantijām par summām. Es domāju, ka ir plašs konsens mūsu starpā ka nevar darīt tā, kā komisija to piedāvā, ņemot naudu no uh, apvārkšņa 2020 un Connecting uh, Europe Facilities no šiem fondiem, no šiem līdzekļiem fondus nevar ņemt. Tātad, lai fondā būtu līdzekļi, mums tas ir jādara pēc tam, kad esam uh, izmantojuši citas iespējas, kādas ir budžetā, un tādas uh, ir pietiekami daudz budžetā. Un es gribu teikt, šai um, kontekstā es zinu, ka daudz ir nobažījušies. Uh, Un daudzi vērtē, ka uh, mums nevajadzētu uh, 18. un 19. pantu uh, iz, uh, Uh, mantot, ka mēs apdraudam uh, ticamību. Nē, tā tas nav. 18. un 19. pāns nenozīmē, ka ikgadējie uh, līdzekļi netiks izmantot. Ir nepieciešams, lai katru gadu komisija un mūsu iniciatīva paredzētu to, ka mūsu budžetā ir šie līdzekļi, lai mēs um, dot līdzekļus šam fondam. Un 18. un 19. pāns to tikai vienu garantiju līdzekļu to ņemsim no um, apāksnes 2020 vai Europe Connecting Facility, un to mēs nevēlamies. Tātad, kas paliek? Mēs uh, fondam sniegsim tos līdzekļus, kādi ir paredzēti, un uh, ir tās pašas bažas budžeta izpratnē. Nu, nevar pakļauties uh, šantāžai no daža puses, kas saka, jūs uh, visu ticamību atņemat fondam, ja neņemt 18. un 19. pantu. Mēs uh, gribam arī zināt, vai uh, EIB un komisijas līdzums būs deleģēto aktu formā. Ir priekšrocības, bet arī trūkumi. Nu, uh, priekšrocības, uh, ja labi atceros, nu tā ir tehnika, ko pārvaldam, bet uh, trūkumi ir tādi, ka deleģētajos aktos ir būtisks nedrošības elements, proti noteiktā laikā parlamentam ir tiesības pārtraukt šo delģēto aktu. Un kāda situācija tad radīsies pēc tam? Tātad es prasu, lai pirms mēs ejam pa šo ceļu, mēs mūsu starpā pamatīgi izdiskutējam, kādēļ to darīt, jo ir līdzekļi, kā nodrošināt caurskatāmību un parlamentāro uh, kontroli, neizmantojot šo tehniku. Priekšsēdētājkungs, tas bija tas, ko gribēju teikt par šo jautājumu šobrīd. Paldies! Paldies, un tagad dodu vārdu deputātam Druševskim. Priekšsēdētājs, dāmas un kungi, esmu ad, eh, referents no kultūras komitejas. Šī komiteja at, uh, ir atbildīga par nelielu finansējuma daļu. Bet tomēr domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, lai projekts varētu vainagoties panākumiem. Šeit mēs skatām dažāda veida plānus, lai varētu uh, Eh, sarežģīt eh, šī fonda izmantošanu. Politiskās grupas mēģina daudz ko sarežģīt, bet es domāju, ka specifiskais jautājums šeit ir, un atslēga Eiropas ekonomiskajiem panākumiem ir augsts konkurētspēja, vienkārši nodokļu sistēma, enerģijas drošība un kopēja enerģijas politika. Un par šo fondu runājot, Tātad, kad mēs runājam, piemēram, par minimālu atalgojumu kraus auto vadītājiem, tad ir vairāk veidi, kā veicināt investīcijas Eiropā. Bet vienīgais veids, lai gūt ekonomiskus panākumus, ir neradīt sarežģījums vienotajā tirgu, kāds mums ir, un šo pašu argumentu es vēlētos attiecināt arī uz investīciju fondu. Es apsveicu referentus par uh, lielisko paveikto darbu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu iesniegt minimālu grozījumu skaitu, mums nevajadzētu sarežģīt situāciju un kavēt ieviešanu. Paldies! Eh, nākošais runātājs deputāte Klēra Mudī. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos pateikties referentiem par paveikto darbu un arī gribu atbalstīt dažus citus paustos viedokļus, ka uh, parlamentam ir jāapzinās, ka mēs panākt vienošanos saulaicīgi, bet e, grozījumi, kas ir iesniegti, ir paredzēti, lai tekstu varētu uzlabot un nodrošinātu to, ka mēs visi vienoti atbalstām izaugsmus un darba vietas Eiropas Savienībā. Kā arī noslēgumā vēl divas lietas. Pirmkārt, jāpanāk, jānodrošina tas, ka šeit ir runa par papildinātību un arī to, lai nauda netiktu ņemta no jomām, kas jau atbalsta izaugsmas un darba vietu veidošanu konkrēti apvārsnes 2020. Tāpat arī e, ir būtiska uzraudzība e, mērķu sasniegšanai, lai varētu nodrošināt to, ka sākotnēji kriteriji ir skaidri un arī ir informācija un iespēja izvērtēt e, ieviešanas procesu. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs, nākošais runātājs deputāte Moskā. Paldies! Ulteriori! Paldies, priekšsēdētāji, kungs, es gribēju tikai pavisam īsi izteikt pāris papildus punktus tam, par ko jau tika runāts. Un es gribu sākt ar jautājumu, kas manā uzturē ir īpaši nozīmīgs, kā daudzi jau šodien minēja. Es domāju, ka Mēs um, veidojam ļoti nozīmīgu jaunu sākumu. Mm, Proti, mūsu valstīm uh, arī jauna institūcija tiek veidota. Mēs piedzīvojam uh, ko pavisam īpašu, um, bet, nu, mm, institūcijas būtībā daudz zaudē sabiedrības acīs, un tādēļ domāju, ka šo fondu jāizlieto optimāli, lai atbalstītu mūsu darbu un atjaunotu ticamību. Un tādēļ domāju, ka redzamība ir ārkārtīgi nozīmīga eksante un ekspost. Nu, tātad mums ir jāmēģina parādīt, ka tam ir tiešas, tieši ieteikti mūsu katra pilsoņa un uzņēmuma dzīve. Es domāju, ka tā ir jābūt pamat filozofijai. Kas mums tad arī parādīs ceļu, kāds tad vēl būs papildus izdarāms un arī nu, pilsoņiem jādod arī uh, uzticība uh, un uh, kritērijas par uh, pievienošanu institūciju uh, jomā. Mums ir jāparūpējas par izlīdzinājumu, par pēctecību. Esmu norūpējusies, mums uh, jābūt uzmanīgiem, lai garantijas tiktu sniegtas un arī, lai fonds darbotos uh, pēctecīgi. Šeit jāraugās ļoti uzmanīgi uz jautājumu attīstību. Un otrs punkts arī manā skatījumā ļoti uzman, uz, nozīmīgs. Tas ir jautājums par maziem vidējumiem uzņēmiem. Iesniegtajos grozējumos norādījām uz MVU un arī uz mikro uzņēmiem. Un ne tikai kā tādiem, bet arī uz klasteriem un arī uzņēmumu tīkliem. Jo Eiropā ir uzņēmumi, kas ir um, dažādi veidot, un tādēļ mums jāievēro visi. Uh, jāiesaista visi uzņēmumi, lai visi varētu gūt labumu no šī fonda. Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi, lai pārobežu operācijas un darbības tiktu labāk definētas. Mums ir jārūpējas par vēl labāku uh, skaidrojumu politikā, jāsaprot, ko eh, mēs domājam ar šo jēdzienu un jārunā par projektu finansējumu valstīs, ko, ar kurām mums ir daudz um, ciešākas eh, attiecības, kurās mēs vēlamies investīt. Es domāju, ka tas Eiropas Savienības politika koher, koher, koherence varētu tikai uzlabot. Un bez tam man liekas, ka atšķirības starp dažādajām valstīm arī tās ir jāievēro. Protams, ka nu nevaram pārāk tā neelastīgi strādāt. Ir, ir valsts, kurās ir investīciju trūkums plašāks nekā citās, un tās iespējas, kādas ir ierobežotas dažās valstīs, tās arī ir jāievēro. Tur, kur izaugsme ir zemākā tā, šādām valstīm ir eh, jābūt īpaši ievērotām. Un pēdējais punkts, man liekas, ka īpaši nozīmīgs ir tas, par ko arī jau tika runāts, ka lielāka skaidrība jārada par ES eh, palīdzību un valstu palīdzību. Te ir nepieciešams skaidrojums un arī labāks definīcijas ir nepieciešams. Paldies! Paldies, es neredzu, ka vēl kāds gribētu e, izteikties un tādēļ lūkšu. Komisiju to pārstāv Benžamins Anžels. Lūdzu iepazīstināt jūs ar jūsu viedokli, jūs, lūdzu izteikt jums komisijas e, pozīciju un pat Tāpat paldies arī Eiropas Investīcija bankas pārstāvē, kas uzstāsies. Uh, uh, paldies, priekšsādātāji. Koncentrēšos uz pieciem jautājumiem - budžets, pārvaldība, valsts palīdzība, uh, atskaitīšanās un. Start with the budget where I understand that the, the view. Atva fonda izmantošanu. Es redzu, ka viedokļi parlamentā ir visai dalīti. Komisija ir pārliecināta, ka parlaments nevar vienkārši atstāt finansējumu plānu budžeta diskusijām. Šāds lēmums pat nebūtu legāls, ņemot vērā to, ka līguma panto ir skaidri norādīts tas, ka mums ir jāpanāk, lai visa, visi noteikumi, kas tiek pieņemti, notiktu saskaņā ar daudzgadu finanses schēmā paredzēto. Iepriekšējā reizē Strasbūrā es runāju par ietekmi uz mūsu uh, spēju nodrošināt mūsu tēriņu produktivitāti, bet es gribu runāt par pāris citiem elementiem šodien. Tik uzdots jautājums, kāpēc netiek ņemti līdzekļi no kategorijas 1B šajā gadījumā situācija varētu būt visai grūti īstenojama un pat riskanta. Ņemt naudu no rezerves eh, uz struktūrālajiem fondiem eh, mudinātu izdarīt grozījumus attiecībā uz noteikumiem par struktūru investīciju fondu. Atgādinu, ka šīs regulas pieņemšana notika pēc 67 trilogiem. Un šādas regulas pārskatīšana nozīmētu Pandoras eh, eh, lādes atvēršanu. Tāpat arī vairāk no jums pieminēja fleksibilitātes instrumentu, daudzgadu finanšu schēmas regula ir skaidra, fleksibilitātes instrumentu var izmantot tikai gada budžetā izpildē. Pēc tam, kad visas pārējās pārdalīšanas iespējas ir izsmelts, un to nevar izmantēt daudzgadu finanšu e, pasākumiem, kā mēs spriežam šobrīd tādējādi mēs esam atgriezušies pie kategorijas 1A, un šajā kategorijā viss ir pilnīgi skaidrs. Ja jūs vēlaties um, nošķirt apvērsnī 2020 un Connecting Europe, Europe tāds uh, var nākties veikt samazinājums citās programmās 1A ietvaros, sākot ar Erasmus. Vai parlaments grib uh, samazināt Erasmus finansējumu. Par garantiju fondu runājot. Šeit eh, es nedomāju šantažēt, es vienkārši uzskaitu programmas, kas ietilpst viensā ietvaros. Tas ir Erasmus Galileo fiskālis, kopumā tās ir smālas. Un viss kopā ir 70% eh, no viensā, kur ir Connecting Europe un apvārsnes 2020. Bet šeit es domāju pār trim lietām. Pirmkārt, ir jānodrošina papildinātība, kas ir kopīgs mērķis padomē parlamentam un komisijai. Un, lai to varētu panākt, mums ir jāveido tāds ietvars, kas atļauj EIB uzvelties lielākus riskus, ja mēs vēlamies um, mazināt garantiju fondus, tad eh, nav īsti skaidrs, vai mēs vēlamies rīkoties savādāk nekā līdz šim. Otrkārt, mums ir jāparedz paredzamība Eiropas Savienības budžetā. Kā jūs zināt, pastāv kalibrēšana, eh, ko mm, komisija īstenoja e eh, investīciju bankā. Jūs zināt, ka bija zaudējumi 6,5 miljārdi jūs varbūt teiksiet, kāpēc mēs neierobežojam šo garantiju fondu 6,5 miljārdiem. Un godīga atbilde būtu tāda, ka šī ir progno, prognoze, kas ir balstīta uz statistisku ticamību, bet prakse mums parādīs, kādus zaudējumus mēs varam ciest. Taču mēs esam iekšēji pārliecināti, ka mums ir jāveido zinām buferzona virs šīs aplēses, lai mēs nenonākam pie kādas budžeta cikla katastrofas. Un pēdējais iemesls. Ņemot vērā to, ka ir jau ļoti daudz komentāru, ka izšāpā uh, finansējums stāv ļoti nedaudz valsts naudas, tad kā uh, tiksme interpretēts eh, vienīgais finansējums plāna atbalstīšanai, bet tagad atgriežos pie lietas. Vairāki no jums šķiet, ka Fernandeša kungs tai skaitā norādīja, ka garantija fonda pārpalikumu novirzi uz eh, tām daļām, kas ir samazinātas, mēs tādu iespēju varētu skatīt. Tāpat tika norādīta iespējām. skatīt atsevišķas rendezvū klauzulas un pavē paredzēt vidusposma pārskatu, bet tomēr eh, domāju, ka uzmanīgi ir jāizturas pret vadlīniju pieņemšanu ar deleģētu aktu, jo šajā gadījumā parādas risks, ka 28 dalībvalstis un 12 parlamentārās komitejas te izteiks savu viedokļu un mums izveidosies e, Ziemassvētku eglīte, e, milzīga apjoma un tas ļoti apgrūtinās drīzu plāna īstenošanu. Tāpat vairāki no jums e, sacīja, ka nevēlas piešķirt e, neaizpildītu čeku e, centrālai bankai un komisijai, tāpēc ir jānodrošina tas, lai jūs saņemtu nepieciešamo informāciju un nosacījumu tiktu ievēroti. Tālāk runājot par iespēju piedalīties Eh, un strādāt vadības padomē privātajai nozarei un dalību valstī. Gribu norādīt, ka tas nav bezprecedenta gadījums, ir vairāki gadījumi šodien, kad privātā sektors piedalās līdz ar valsts sektoru, tā tas ir bijis Eiropas investīcija fondā, kur ir ehm, šim plānam atvēlēta liela loma. Tāpat, ja parlaments atbalsta parlamenta viedokli par dalību vadības padomē, tad komisija ņemtu parlamenta viedokli vērā. Par investīciju komiteju runājot, es paudu bažas par investīciju komitejas locekļu politizēšanu. Komitejas locekļiem ir jābūt pilnīgi neatkarīgiem, un tas ir mūsu priekšlikuma stūrakmens. Ja parodas vismazākās šaubas par viņu neatkarību, tad mēs iešautu paši sev kājās un būtu uh, daudz grūtāk piesaistīt 80% no privātā finansējuma, ko mēs vēlamies piesaistīt. Tāpēc ļoti rūpīgi ir jāizturas pret jebkuru risku. Šķiet, ka deprēkungs arī norādīja, ka ir vajadzīgs eksperts, lai atlasītu ekspertu. Es pats esmu strādājis pie investīciju plānu kopš septembra, un es pats pilnīgi nespētu atlasīt pareizo ekspertu finansējumā. Šim nolūkam mums ir vajadzīgi cilvēki, kas paši ir eksperti šajā jomā. Tāpat runājot par neatkarību, tā ir jāstiprina, tas ir jāparedz noteikumos. Vēl jūs paudāt eh, doma, ka ir jābūt pareizajām kompetencēm un prasmēm šajā vadības padomē. To mēs atbalstām, mums ir jābūt zināšanām visplašākajā geogrāfiskajā, visplašākajā prasmu ziņā, un mēs sadarbībā ar parlamentu vēlamies panākt to, lai regulas sagatavošana nu, notiktu pienā, pienācīgi. Par izpildu direktoru komisija ir gatava ņemt vērā parlamenta viedokli attiecībā uz šī amata atlasi Un mēs pilnīgi noteikti strādāsim pie šī jautājuma par reģionālo un nacionālo banku lomu. Šeit nav runa par centralizēšanu projektā. Ik viens privātais attīstītājs var nosūtīt projektu uz Eiropas investīciju banku, ja tā uzskata, ka projekts ir dzīvot spēcīgs, bet tā nespēj to atbalstīt savu aktivitāšu ietvaros, tad tā tiktu nosūtīta uz investīciju komiteju un investīciju komiteju sagatavot savu atzinumu bet nav pieteikuma filtrēšanas un pienākuma dalībvalstī par to lemt par to, kas var nonākt līdz EIB. Ikviena pašvaldība, privātais attīstītājs var nosūtīt savu projektu un tā izskatīšana notikt pilnīgi neatkarīgi. Par valsts palīdzību. Šis ir svarīgs punkts. Komisija strādā, lai sagatavotu valsts atbalstu palīdzības vadlīnijas, un lai varētu panākt to, ka e, padarītais atbilst valsts palīdzībai, vai pareizāk sakot, m, nav ar to pretrunā, lai runātu precīzāk, mums nav nodoma apgrūtināt ar nevajadzīgām nastām plāna ieviešanu, bet mums ir jāizvairās no infrastruktūra dublēšanās, no pārliecīgas kompensācijas. Mūsu princips paliek spēkā, un mēs to vēlamies respektēt. Ņemot vērā to, ka šī konsekvence ar, un atbilstība valsts palīdzībai ir jāatbalda, mums ir jāņem vērā to, ka šodien, ja dalībvalsts vēlas finansēt projektu, tad ir vajadzīgs praktiski gads, lai saņemtu zaļo gaisu no atbilstī, atbilstīgās ģenerāla direkcijas, no konkurētspējas ģenerāla direkcijas, bet ar jaunajiem noteikumiem šeit pietikt ar diviem mēnešiem un process attiecīgi ir jāpātrina salīdzinājumā ar esošo. Pār novērtējumu. Mēs esam saņēmuši vairākus pieteikumus eh, attiecībā uz šīs eh, novērtēšanas eh, stiprināšanu, kas ir pozitīvi par fonda darbības laiku. Komisija piedāvā, ja jūs varētu pabeigt, saka priekšsēdētājs, esmu gandrīz pabeidzis. Komisija aicina šo fondu veidot kā mūžzaļu, tas nozīmē, ka tas darbojas bez pārtraukumiem, sarunās ar padomi. Izriet tas, kā dalība valstis ir atzinušas, ka mēs strādājam pie kaut kā pilnīgi jauna, mums būtu vajadzīgi trīs gadi, lai mēs varētu lietas izvērtēt, koriģēt, pieslīpēt un to komisiju atbalstīt. Un noslēgumā vēlos pateikties parlamenta deputātiem par plašo interesi praktiski burtiski 2000 grozījumi, kas parāda, ka tā ir ne tikai komisijas, bet arī parlamenta prioritāte. Paldies priekšsēdētāji un atvainos, ka es runāju tīgāri. Paldies, Anžēla kungs, turpina priekšsēdētājs. Jūsu priekšlikumi un jūsu sacītais ir ļoti būtiski. Bēgas kungs gribēja teikt viena minūtē. Mm. Jā, protams, priekšstādāja kungs, es ļoti augstu vērtēju komisijas viedumu, bet, nu, tā arogance, ar kādu šī pozīcija tiek aizstāvēta, nu, tā nav uh, pieļaujama. Jā, protams, uh, runiet par 110 pantu uh, līgumā, bet arī par budžeta ikgadīgumu un par to, ka 1,2 miljardi no neizmantotajām pozīcijām tiks izmantots un tā ir un paliek ikgadas uh, budžeta daļa plus mīnus 10%. Budžeta elastīgums ir visiem uh, projektiem spēkā un jūs gribat to ar vienu vienkārši uh, spalvas vilcienu uh, nosvītrot, un vai baidies, ka 8 miljardi netiks garantēti. Mēs gribam šo garantiju, bet gribam, lai procedūra būtu skaidra, un tādēļ tikai jums teikšu, paskatieties, kā pagātnē esam vaduši sarunas arī ITER, Galileo un pārtiks produktu jautājumiem vai agrākajiem Barozo komisijas konjunktūras pakotnēm. Ja jūs šādi strādāsiet, tad zaudāsim darbu un tad būsiet jūs atbildīgi par to, ka netiks īstenot šis. Un konsultējieties ar saviem komisāriem, un šādu uzrunu negribam šeit vēl vienreiz dzirdēt. Paldies. Tagad uh, EIB vārdā uzstāsies pārstāvis. Thank you very much, Chairman. Liels paldies, priekšsēdētāji. Vēlos arī pateikties visiem parlamenta locekļiem par piedāvāto iespēju EIB atrasties šeit, uzklausīt jūsu viedokļus un arī par atbalstu, kuru sniedzat EIB kā starpniekam, lai nodrošinātu FC investīcijas. Šī nav atbildība, kuru uzņemamos viegli un vēlamies, lai jūs to zinātu. Es jūs uzklausīju un domāju par frāzi, kur mani bērni izmanto mājās. Samazini izmanto atkārtot un reciklē. Samazināt. Samazināt valsts finansējumu un vienlaiks veicināt investīcijas. Par to mēs šodien runājam. Mums ir nepieciešama izaugsme, nodarbinātība un mums ir nepieciešama ilgtermiņa konkurētspēja savienībā. Samazināt fondu izmantošanu vienlaikus veicinot investīcijas. Atkārtot izmantošanu tādā ziņā, ka pateicoties jūsu analīzei un cerams jūs arī piešķiršies šo 16 miljārdu garantiju EIB, mēs nodrošināsim 5 uh, miljārdus kapitāla kapacitāšu un tādējādi varēsim mobilizēt 60 miljārdus darbību. Turklāt EIB iemaksās 60 uh, miljārdos skaidrā naudā. Šī nauda nāks no garantijām, no šī reizinātāja, kur varēsim mobilizēt no kapitāla tirgiem. Un kopīgais EIB eh, e ieguldījums būs kapacitāte, jo visi mūsu darbinieki strādās pie šī projekta. Un tāda reciklēšana, otrreizējā pārstrāde, jo mēs šeit eh, izmainam koncepcijas, mēs eh, nerunājam vairs par aizdevumiem, bet par garantijām, kuras var atkal atmaksāt. Vēlējos pieminēt trīs uh, galvenos jautājumus, par kuriem arī novērtē jūsu viedokli. Pirmkārt, šī garantija, kas tiek piešķirta IB, tai jābūt pamatotai, labprāt, uh, dzirdējušos vārdus, ka bez nosacījumiem un neatgriezeniski tas ir būtiski, turklāt mums ir nepieciešami arī laicīgi maksājumi garantijās. Turklāt ir būtiski paturēt prātā to, ka šī garantija tā nedrīkst būt sašķelta. Labumu guvējs būs EIB, kas strādās ar nacionālām veicināšanas bankām, ar nacionāliem un sektoriālajām platformām. Taču mums ir jāzina, uh, kurš būs galīgi atbildīgais par šo 315 miljārdu nodrošināšanu. Šeit jums ir jāraugās uz EIB un komisiju. Šeit nav tāda dalīta pārskata atbildība. Tāpat ir jāpatur prātā, ko mēs vēlamies sasniegt. Tā ir saskaņotība ar Eiropas Savienības politikām, nevis tikai nacionālām interesēm. Un mums nevajadzētu sniegt ieguldījumu finanšu tirgu sadrumstalošanā, jo tas noteikti nepalīdzētu mūsu mērķu uzticamībai. Vēl vēlējos runāt par šo papildinātības e, koncepciju, jo tas ir būtiski. Mēs zinām, ka mēs nerunājam par ierasto uzņēmēju darbības praksi saistībā ar EIB, tas, to mēs apzināmies. Zinām, ka ir jānodrošina finansējums, kur tas nav pieejams un uz prātīgiem noteikumiem. Uh, Tas nenozīmē, ka finansējums nav pilnībā pieejams, jo, ja tas tā būtu, iespējams, ka tad nav jānodrošina finansējums. Taču, ja finansējums nav, netiek nodrošināts saprātīgu nosacījumu balsta, tad MVU ir grūtības uh, rast finansējumu periodam par sešiem mēnešiem ilgāk. Un mēs runājam šeit par MVU Tas sāks no jaunas veidotiem uzņēmumiem, tāpat arī atbalstot tos viņu izaugsmē. Mums ir jāpaturprātā tas, ka MVU ir galvenie darba devēji Eiropas Savienībā. Jūs zināt, ka no katrā ceturtā eiro vismaz viens eiro būs paredzēts MVU. Un tad kopā ar Eiropas investīciju fondu tas tiks tālāk nodots. Un kāds ir šis izplatīšanas tīkls? Tas ir Eiropas Investīcija Banka un Eiropas Investīcija Fonds. Šie, šīs institūcijas ir jāspēcina, taču šie instrumenti jau ir pieejami un ir uzticami. Runāt vēl par šo papildus uh, koncepciju. Vēlos runāt par projektu atlasi, balsoties uz to rentabilitāti tāpat arī par vides aspektiem un, un tām līdzīgi. Un atkal vēlos atgādināt, ka mums ir attiecīga pieredze. Mēs finansējam apmēram 500 tūkstošu uh, projektu gadā, un tagad papildus mēs finansēsim no 150 līdz uh, 200 projektiem gadām. Taču ekspertīze jau mums ir. Tādēļ tiešām izmantosim to, kas mums jau ir, nevis veidosim riteni no jauna. Uh, Par pārvaldību. Mums būtiski ir tas, lai tā būtu vienkārša, gluda un neradītu dažādus līmeņus un sarežģītību. Par valdi. Mūsuprāt, piedāvātais priekšlikums ir līdzsvarots. Investīcija komiteja pilnībā piekrītam, ka atlasē jābalstās uz tehniska, tehniskajā līmenī un ka mums ir nepieciešams plašs nepieciešama plaša pārstāvniecība no sektoriem, kā arī no uh, dažādām nacionalitātēm un zināšanām dažādajās Eiropas Savienības jomās. Šeit mēs pilnībā atbalstam tos komentārus, kurus uh, pauda komisija. Investīcija komitejai jābūt tādai, kas būtu sasaistīta ar Eiropas garantijas izmantošanu. Ne jau investīcija komiteja izvēlēsies projekts, bet EIB un EIB finansēs katru no šiem projektiem, izmantojot Eiropas saimnības garantijas atbalstu, un EIB būs atbildīga par projektu atlasi. Un noslēgumā atba atbalsošu divus uh, nostājus, kas šajā telpā tika paustas. Pirmkārt, impulss investīcijām ir nepieciešams tagad, ir šāda ārkārtas situācija. Un šeit mēs apsveicam visus pūliņus, kurus ir piemērojuši Eiropas Savienības parlamenta um, servi, dienesti, tāpat arī padomas dienesti un komisijas dienesti, un arī mēs darīsim savu ieguldījumu, jo mēs zinām, ka ir tādi projekti, kas nevarēja tikt realizēti, ka tagad tie varēs tikt realizēti. Un otrs lieta un noslēgumā mums ir jānodrošina uzticēšanās. Mums ir jāveido uzticēšanās tirgiem, mums ir jāgūst Eiropas uzņēmumu uzticēšanās un vispārīgi arī pasaules uzticēšanās Eiropas Savienībai. Tāpat arī mūsu institūcijām, parlamenta, komisijai, padome un EIB. Mums visiem ir kopīgs uzdevums šajā ziņā. Ikvienam uh, No mums savās iespējās ir jādara tas kopā, un no EIB mēs esam gatavi uzņemties šo atbildību. Lielas paldies! Paldies! Vārds Bulmana kungs. Augsti godātais priekšstādātāja kungs, es laika dēļ Strasbūrā noslēdzošajās piezīmēs komisijai un Eiropas investīciju bankai varēju uh, vērsties. Un šodien gribu vērsties pie kolēģiem, jo tas, ko mēs daram, ir diskusijas par grozījumiem, un šodien gribu izmantot laiku, lai atbildētu kolēģiem. Un varbūt tikai vēl viena piezīme. Jā, nu laika spiediens vienmēr ir, bet mēs ļoti ilgi uzklausījām, un tad mums jādod iespēja arī izteikties. Nu tā tad uh, viena uh, piezīme. Manuprāt, Eiropas līgumi ir domāti. Uh, lai komisija izteiktu likumdošanas priekšlikumu un parlaments un padome tad vienotos par likumu. Nu, tas, man liekas, aizvien vēl ir tā. Un otrādi komisija pati nevar savu likumu izveidot. Dažiem ir žēl, ka tas tā nav, bet nu, es domāju, ka mēs aizvien vēl a, a, a, strādājam. Uh, Eiropas līguma ietveros līdz ar to ir saprātīgi, lai padome un uh, parlaments varētu ātri sākt sarunas. Un tas pats ir spēkā uz uh, Eiropas investīciju banku. EIB ir centrālais uh, spēlētājs, mēs to tā vēlamies, taču EIB ir instruments. Eiropas politikai EIB nav Eiropas likumdošanas orgāns. Un tas arī ir nozīmīgi, lai to pieminētu, jo mēs, kā Eiropas parlaments, mūsu uh, godātie priekšsādātāji, mums ir visa pilna atbildība. Mēs to nevaram mm, nodot kādam citam, un ja mēs uh, atzīstam to, ka mums ar padomu ir šī atbildība pār garantijām, kas tiek uh, dotas no uh, budžeta, tad mums ir jādod atbildes, un tas pilnībā uh, Izmantojot šo mandātu, katrs kolēģis šo mandātu šeit ir saņēmis. Šīs diskusijas šodien ļoti mani iespaidoja, jo reti vai nu, gandrīz arī nekad nesmu saskāries ar tik sarežģītu dosie, ar tik ļoti nozīmīgu jautājumu, kurā ir tik ļoti dažādas komitejas iesaistītas parlamentā un uh, tik ļoti um, skaidri uh, argumenti ir bijuši uh, izteikti. Tik ļoti skaidri šie argumenti. Es domāju, ka mūsu viedokļi ir tuvu viens otram un ka Eiropas parlamentā nebūs nekādas problēmas ātri strādāt. Un es gribu um, tikai uzsvērt pāris punktus, jo tie ir ārkārtīgi nozīmīgi mūsu izpratnēji. Dažādi kolēģi no dažādām frakcijām uh, uzsver un, manuprāt, uh, pilnīgi pamatot norādīja uz to, ka Eiropas investīcija fonds, ko vēlamies uh, uh, veidot, neaizvietos struktūra reformas. Tam tas nav paredzēts. Komisijas pamat pieeja visnotaļ šī strateģiskā fonda izveide ir viens pīlārs tajos gadījumos, kur citi pīlāri kā struktūra reformas tiek pievienoti, bet atgādināšu divas lietas, lai arī nu, mazinātu kolēģu uh, bažas. Pirmkārt, ja ar šo um, darbu mēs varam um, padarīt to, lai nauda, kas netiek izmantot, nonāk tur, kur tā uh, ir nepieciešama, tad, būtu, m, tad tā būtu milzīga struktūra reforma, kuru mums jāatbalsta. Un otra lieta, šeit atgādināšu uh, kādu piemēru, kas mums, ir, kas mums ļoti iedvesmoja uzklausīšanas laikā, kāds uh, kungs, kas pārstāvēja pētniecības platformu un bija ielūgts un uh, tautas partijas kolēģi viņu uzlūdza, un viņš stāstīja, cik augsta ir darba kvalitāte, piemēram, strādājot pie vakcīnām, kas ir nepieciešams pasaulē, Eiropai, un tāpat arī strādā, lai raudītos, cik ātri var izstrādāt produktu ar labu kvalitāti un ārkārtīgi lielu pienesumu. Es domāju, ka šī re-regulēšana un inovācijas ir ārkārtīgi tuvu un mēs varam dot ļoti labu pienesumu. Arī struktūra reforma izpratnē. Es domāju, ka tās lietas, kas visādi citādi ir diskusijās un par kurām mēs vēl diskutējam, drīzāk ir tehniskas dabas, mums būs iespēja rast kvalificētas atbildes, esmu pilnībā pārliecināts. Paldies kolēģiem un kolēģiem! par visu teikto. Un es nevarētu veiksmīgāk uh, noslēgumu vārdus teikt, kā Karaskungs sākumā to uzsver. Jā, mēs gribam fondu, jā, mēs gribam ievērot termiņu plānu, un mēs vēlamies rezultātu, kas nav viss EIB plus, bet gan kas pilnīgi jauns, kur katrs var dot savu pienesumu un vislabāk izmantot to pilsoņu labā Eiropā. Paldies, Bulman kungs, tagad Fernandeša kungs. Paldies, priekšsēdētāji, par finansējumu jautājumu, kas ir visārežģītākais. Eiropas parlaments. Mēs piedāvājam vārdu neatsaucāms, bez nosacījumu garantija. Mēs vēlamies un aizstāvam ticamību un to, kā Ja kāds grib teikt, ka mūsu nostāja var viest bāžas, mazināt ticamību, ir jābūt ļoti piesardzīgam, jo tas varētu nozīmēt, ka komisijas priekšteikums var mazināt ticamā, ticamību vai viest bāžas. Ko es ar to gribu teikt? Komisijas priekšteikums vienīgais, ko tas uh, nozīmē, ir samazināt eh, saistības. Uh, 3 par 3,3 un 2,7% attiecīgi apvārsim 2020 tur Connecting Europe, jo tas ir iekļauts pasākumā, kas, ko sauc eh, finanšu paziņojums, kas nav saistošs, kas nav obligāts, tas nozīmē, ka neatkarīgi no e, gala nostājies katru gadu tiks veidots garantija fonds, un mēs varam finanšu paziņumā iekļaut, vi, ko vēlamies. Parlamentam vienmēr ir iespēja mainīt situāciju. Protams, komisijas priekšlikums uh, nebija katastrofāls, jo mēs katru gadu ar elastības instrumentiem varam par 10% palielināt vai pamazināt programmas, mēs varam lietas grozīt, protams, uh, um, sadarbībā ar padomi. Ar to sacīt, ka priekšlikums var apdraudēt līgums ir visai bīstami, jo tas nozīmē, ka komisijas priekšlikums apdraud līgumus, un mēs varam runāt par diviem miljārdiem e, elastībai, kas nav atrodami nevienā uh, regulas daļā, jo likumdošanas lēmējiestāde nevar norādīt budžeta lēmējiestādē, ka ir, jā, un kādā kā secībā ir jārīkojas ar attiecīgiem instrumentiem. Tāpēc mēs vēlamies, lai fonds būtu gatavs jūnijā, lai tas būtu ticams, lai tas darbotos ar panākumiem. Mūsu kopīgais mērķis ir tāds, lai beigās tiktu samazināt ietekmi uz svarīgajiem projektiem apārsas 2020 un Connecting Europe. Ir vairāki priekšlikumi, to starp uh, veidot šo garantiju fondu ne tikai 2014. un 2020. gadam, bet arī uz periodu pēc tam jo skaidrs ir tas, kā garantiju. Fondam ir jādarbojas pēc 2020. gada, un šajos pirmajos gados pat nebūs vajadzīgs garantija fonds. Šeit ir izcinājumi un priekšlikumi, lai samazinātu ietekmi, protams, daudz gadu finanšu schēmas pārskatīšana 17. gadā ir vēl viena iespēja. Par visu pārējo runājot vēlos pateikties deputātiem par iegūto dārgu 2730 grozījumi. Parāda to, ka fonds ir vajadzīgs, bet tam ir jābūt uzlabotam, un tas ir mūsu darbs. Demokrātiskajā leģitimitātē mēs vēlamies priekšlikumus uzlabot, un tā tas ir vienmēr bijis un būs šāds fonds, kas ir jauninājums un izaicinājums gan reģioniem, gan izpētē, gan visiem. Mēs aizmirsām vienu būtis, par būtisku vienu lietu runāt, kas ir konsultāciju platforma lai šos projektus varētu veidot struktūrētākus. Tāpat arī nepolitizācija ir pilnīgi skaidra un redzēsim, ka šī nepolitizācija tiks iestrādāta vadības padomas, investīciju komitejas un arī deleģēto aktu līmenī kur par to visu ir jādomā. Ļoti labi, ka tiek pie nosaukts papildinātības princips un investīcijas ir vajadzīgas, izaugsme ir vajadzīga, tas ir darbs, kas ir jāpaveic līdz galam, apzinoties to, ka mūsu pilsoņiem ir nepieciešama Eiropa ar izaugsmu, ar darba vietām, un pilsoņi tādā veidā mēs dotu iespēju uzticēties ievēlētiem. Paldies, referents kungs, turpin priekšsēdētājs, un arī dalībvalsts varētu apliecināt savu uzticību, pieņemot to, ka pārpalikums e, izpildu beigās varētu tikt novirzīts e, garantija fondam. Roberto Gautieri tagad. Paldies, man šķiet, ka šīs diskusijas bija ļoti noderīgas un konstruktīvas. Nu, neņemot vērā, godīgi sakot, pāris iejaukšanās kuras neuzskatu par pietiekami gudrām un um, konstruktīvām no komisijas puses. Gribētu izvairīties no tādas pārāk plašas interpretācijas par 310. pantu līgumā. Mēs visi zinām, kā tas ir uzrakstīts, ko tas nozīmē, taču redzam, ka pūliņi ir plaši un apliecinājumi arī, ka kolēģi tiešām vēlas nodrošināt uh, dzīvot spējīgu Junkera plānu. Vēlos pieminēt, ka man ļoti iedrošināja tas, kā šī intervence parādīja, ka lai mums būtu pamatots, eh, tehniski labi izstrādāts eh, un tāds papildinošs instruments, kas nodrošinātu tādas jaunas investīcijas izmantojot šo garantiju, kā tu parādīji, uh, Luca kungs, tas ir labi. Un runājot par nepolitizāciju, piemēram, vakardien tikās uh, vienotās uh, Single Resolution Board locekļi, un es nedomāju, ka šo padomu var uzskatīt par politizētu, un ceru, ka komisija piekrīt arī tām. Un es ceru, ka par šo jautājumu parlaments izsakās pilnīgā. Ka... Un tā vietā, lai komisija rakstītu pilnīgi visu regulā, mēs vēlamies izvairīties no šiem politiskajiem paziņojumiem. Un tā ir šī atšķirība starp izpildu varu un likumdevēju varu. Mēs gribam jums deleģēt, nevis vienkārši visu ierakstīt, jo mēs tieši uh, vēlamies izvairīties no politizācijas, taču katrā gadījumā es domāju, ka referents pamatojas uz šo diskusiju varēs paveikt lielisku darbu un esmu pilnībā pārliecināts, ka mums būs ļoti efektīvs Junkera plāns šī gada otrās puses sākumā. Atbalstu Roberto Galtieri sacīto. Šī bija visai interesanta sanāksme, un tā liecina par mūsu kapacitāti piešķirt pareizo formu šim tekstam, lai investīcija plāns darbotos un būtu spēkā sākot ar rudēni. Uzticība nepieciešama, un es domāju, ka arī jāicina dalība valstis, lai tās piešķirtu mums zinām elastību finanšu līdzekļu ziņā, un visdrīzāk tad mēs varētu jau gada beigās skatīt iespēju par pārpalikumu sadalījumu un lai mēs arī neaizskārtu daudzgadu finanšu uh, schēmas programmas. Sākot ar šo pēcpusdienu sanāk kopā ar referenti, lai mēģinātu sagatavot grozījumus tikšanās pusdivos. Nākošā sanāksme - kopīgā komiteja sanāksme ekonomikas un budžeta eh, jomā 20. aprīlī. Paldies par jūsu dalību! un ticēsim mūsu spējai sagatavot noderīgu tekstu. Paldies!